dear colleagues. Dargie kolēģi, sveicu jūs šajā komitejas sanāksmē. Tā kā mums šodien bija plenārsēts balsojums, tad uh, mums bija jāmaina mūsu laika grafiks un jāsāk šī sēde pusstundu vēlāk nekā sākotnēji tika norādīts. Tas nozīmē, ka mums jau tā trūkst laika. Tas nozīmē, ka mums būs jābūt ļoti disciplinētiem Es gribētu eh, tagad apstiprināt darbu kārtību un norādīt, ka 13. punkts ir atcelts, jo lūgumraksta iesniedzēja ir informējusi sekretariātu, ka ir atsaukusi savu lūgumrakstu. Vai mēs lūdzu varam apstiprināt darbu kārtību? Tad eh, jāapstiprina 14. jūlija protokols, kas ir izdalīts. Ja nav um, iebildumu, tad lūdzu apstiprināsim. ir paziņojums. Eh, man informēja, ka rīta pusē nav maltiešu tulkojums, bet pēcpusdienā atkal būs paredzēts tulkojums. Bet es zinu, ka visi um, eh, maltie, maltiešu valodas runātāji bez problēmām runā arī angliski. Deputāti šodien tiksies arī ar diviem jauniem kolēģiem. Uh, Eh, sekretariātā Rīta Dēnes, kur viņa ir. Un eh, Rīta ir Ungārijas eh, eksperte, kas ir sākusi septembra sākumā. Viņa ir jūriste un strādājusi arī Ungārijas parlamentā komitejā. Un Nikoleta Petrē arī ir jauna kolēģe Viņa ir asistente no Rumānijas eh, un pārnākus no komisijas uz petī sekretariātu, un tas bija arī septembrs sākumā apsveic mūs ar šiem jauniem darbiniekiem, un cerams apsveicu jūs arī. Es jūs sirsnīgi sveicu eh, lūgumrakstu komitejā un ar prieku ar jums sastrādāšos. Piektais darbkārtības punkts ir citi jautājumi. Un Vai kādam kolēģiem ir kaut kas sakāms? Tikko viens kolēģis kaut ko gribēja teikt, bet viņš ir pazudis. I cannot see your name. But... Es neredzu jūsu vārdu, bet lūdzu jums vārds. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Janus Vojčekovskis esmu aizstājies šajā komitejā. Priekšsādātājs kundze man teica, ka koordinātori ir izlēmuši slēgt eh, Smoļenskas lūgumu rakstu, kuru iesniedz Kohanovskas un Vasarmans kundze. Man ļoti žēl, ka tas ir noticis. Un eh, Tagad um, man šī situācija ir ļoti sarežģīta. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un varbūt, ka lēmums bija jāpieņem drīzāk komitejas uh, līmenī. Diemžēl šī lieta tiek uh, vērtēta kā polijas iekšējs jautājums, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Te nav runa tikai par poliju. Uh, Nīderlande nesen bija līdzīgā situācijā. Jautājums ir, vai skartās dalībvalstis var uh, paļauties uz uh, Eiropas Savienības atbalstu, tad, kad katastrofa notiek ārpus uh, Eiropas Savienības teritorijas. Šobrīd dalībvalstīm ir uh, jārīkojas pašām vienām, un tā nevar, tās nevar paļauties uz Eiropas Savienības palīdzību. Un šis lūgumraksts būtu uh, vērtīgs, jo tas ļautu mums konstatēt, vai mēs varam paļauties uz Eiropas Savienības solidaritāti. Tie ir pamat jautājumi, kas ir iekļaut šajā logumrakstā. Tātad palīdzība vākt materiālos pierādījumus, lietiskos pierādījumus, ir runa par eh, lidmašīnas eh, vraku un eh, arī melno kasti, un tie ir pierādījumi, bez kuriem nevar noslēgt izmeklēšanu Polija ir atstāta viena pati bez palīdzības. Tas nav politisks jautājums un to nevajadzētu politizēt. Polijas uh, iestādes ir uh, vairāk kārt vērsušās pie Krievijas iestādēm, lai uh, šie lietišķie pierādījumi tiktu nosūtīti uz Poliju, bet uh, tas viss ir bijis veltīgi. Uh, Varbūt, ka situācija būtu atšķirīga, ja Eiropas Savienība mums būtu palīdzējusi. Es ceru, ka šāda situācija neatkārtosies, bet mēs no tā nevaram uh, izvairīties, to nevaram nodrošināt. Pilsoņiem ir uh, zināms intereses, un viņiem ir jāzina, vai viņi var vai nevar paļauties uz Eiropas Savienību, un man ir tiešām ļoti žēl, ka šis lūgumraksts nav uztverts nopietni. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un vēl viena lieta. Man ir konkrēts priekšlikums koordinātoru lēmums eh, būtu jāpārskata, un varbūt mums vajadzētu sakontaktēties ar polijas iestādēm un pajautāt, vai viņi var iztikt eh, bez parlamenta eh, vai komisijas palīdzības. Varbūt vajadzētu vispirms noskaidrot, vai polijas valdībai vispār vajag palīdzību šajā jautājumā. Paldies! Es gribētu norādīt, ka koordinatoru sanāksmē šis eh, lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. Nē, eh, vairākuma lēmums. Es eh, visu laiku četras reizes izteicos pret, piecas minūtes par to runāju. Labi, es kļūdījos, saka priekšādātājs. Tas bija vairākuma lēmums rīkoties sekojoši. Mēs esam šo lūgumu rakstu pasludinājuši par pieņemamu. Mēs ļoti labi apzināmies, cik nopietnas ir šis jautājums, par kur tiek runāts lūgumu rakstā, bet tā kā e, nav nekādu apstākļu, kas ir saistīti ar Smolenskas e, lidmašīnas avāriju, kas būtu saistīti ar Eiropas Savienību un kam, kur tai būtu jārīkojas, tad komiteja arī agrāk šādus lūgumu rakstus ir uh, lēmusi līdzīgā veidā, un tāpēc uh, šīs lūgumraksts arī ir attiecīgā veidā jāskata. Tāpēc mēs izlēmām ar vairākumu slēgt šo lūgumrakstu, un šis lēmums nav pārskatāms. To nevar vēl tagad diskutēt pilnā komitejas sastāvā. Es pieņemšu zināšanai jūsu teikto, bet ir koordinātoru lēmums, un uh, tāpēc gribētu šo diskusiju slēgt. Vai ir vēl kāds, kas grib izteikties? Jā, lūdzu, Marijas kungs jums vārds. Parasti ir tā, ka koordinatoru lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm un nav e, iespēja e, protokolā pēc tam izlasīt visus argumentus. Bet par šo konkrēto lūgumu rakstu gribu teikt sekojošo. Mēs informējām komiteju par to, ka šajā jautājumā ir runa par Eiropas Savienību. Tas ir jautājums, kas Uh, ir lūgumrakstu komitejas kompetencē, jo te ir runa par tādiem jautājumiem, kas attiecas uz lidojumu drošību, un otrkārt, kas varbūt ir vēl svarīgāk, ir runa par uh, ārējām startautiskajām uh, attiecībām gan starp dalībvalstīm un trešo valsti, gan visu Eiropas Savienību un trešo valsti. Un tas ir saistīts arī ar Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, jo Polijas pilsoņi ir Eiropas Savienības pilsoņi, kuriem ir ļoti konkrētas tiesības arī šajā gadījumā. Mēs lūguzām divas lietas. Pirmkārt, lai tiktu pieņemts šis lūgumraksts, atzīts par pieņemamu, jo iepriekšējais uh, komitejas lēmums bija nepareizs, un mēs uh, arī teicām, ka vēlamies atlikt sākotnēji šo diskusiju, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs Polijā, jo īpaši šajās dienās to es saku Uh, vēlreiz te, jo uh, šķiet, ka mēs uh, par to diskutējam. Tātad es sākumā jau teicu, ņemot vērā to, ka mums bija šis negaidītais balsojums, mēs nevaram vairāk laika veltīt šim jautājumam. Tas jau ir izskatīts koordinātoru sanāksmē. Atkal jūs lūdzat vārdu par to pašu jautājumu? Vai jūs lūdzu varētu izteikties 30 sekundēs? Ograniczę się pani przewodnicząca. Jā, es eh, tiešām iekļaušos priekšsēdātājs kundze. Es gribēju tikai paust bāžas, kāda jēga man būt šajā komitejā, ja ņemot vērā to, cik svarīgs ir šis jautājums, uh, Es e, ienācu koordinātoru sanāksmē un mani izdzina ārā, un es tagad nevaru nemaz izteikties par šādu jautājumu, kas ir tik svarīgs daudziem polijas iedzīvotājiem. Tas ir jautājums, kas skar visu sabiedrību. Tas, ka e, komiteja pirms tam e, pieņēma kļūdainu lēmumu, tas nenozīmē, ka arī turmākiem lēmumiem ir jābūt kļūdainiem. Uh, Uh, tas nozīmē vienkārši, ka komiteja negrib uh, skatīt šādu svarīgu lietu, un tas kaitē komitejas tēlam un tās ticamībai. Paldies! Mums ir uh, jābeidz šis punkts un jāsāk tagad balsot. Es ceru, ka jūs ielikāt savas pilsošanas kartas un uh, tagad varēsiet balsot. Nav. It's, it's... Jā, tā tad mēs runājam par Uh, finanšu instrumentu risku Spānijā, un tas balstās uz petīcijām, kuras esam saņēmuši mūsu komitejā. Pirmais grozējums par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balss. Visi balso. Beidzam balsot. Un noraidīts. Otrais grozējums par pret atturas noraidīts. Trešais grozējums par pret atturas, noraidīts. Ceturtais grozējums par pret atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Ceturtais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Piektais grozējums par pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņēmts ar lielu balsu vairākumu, bet lūdzu ceļiet rokas astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts noraidīts, devītais par pret atturas noraidīts, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski. 11. sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. 11. noraidīts. 12. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 12. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens par pret atturas šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozējums par 14. grozējums vēlreiz atkārto prieksēdētāju. atkrīt. 16. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums par pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. 18. grozējums trīs daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, noraidīta, otrā daļa par pret, atturas, noraidīta. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 19. grozījums divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta, otrā daļa. Labi, pārbaudīsim, Pirmā daļa 19. grozījumam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa par pret atturs. Šķiet, ka tāds pats vairākums kā iepriekšējā pieņemta. 20. grozējums par pret atturs noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 23. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 23. Labi, ka pārbaudījām. 24. grozījums par pret atturas noraidīts. 25. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim arī 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 25. 26. 27. par. Pre, par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 29. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums 3 par pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret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 atturas noraidīts. 40. par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 41. sākam balsot. Beidzam balsot.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 Jūs vēlaties pārbaudīt 48? Labi, pārbaudam 48, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48. par pret pret, atturas, noraidīts. 49. par, pret, atturas, noraidīts. 50. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par pret atturas pārbaudīsim, jo jūs neceļiet rokas, kolēģi. 52. sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. par pret atturas noraidīts. 54. par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Labi pārbaudīsim otrā daļa Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta. 55. par pret atturas pieņemta. 56. par pret atturas noraidīta Nu, pieņemta 57. par labi, pārbaudīsim 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pies septītais par pret atturas pieņemts. Pies astotais par pret pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. 62. par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. SES 3 par pret atturas pieņemts. SES 4 par pret atturas pieņemts. SES 5 par pret atturas noraidīts. SES 6 vēlties pārbaudīt sēs piekto? Labi, 65. sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 65. noraidīts. 66. par. Pret. Atturas noraidīts. 67. par. Pret. Atturas noraidīts noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 67. Sa beidzam balsot. Noraidīts. 68 par pret atturas noraidīts. 69 par pret, atturas. Šķiet, ka jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmitais par atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E, vai priekšsādātājs sev labo pieņemts? 71. pār pret, atturas, pieņemts. Vēlties pārbaudīt, labi. Beidzam pārbaudi. Pieņemts. 72. par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas noraidīts. 74. par pret atturas noraidīts. 75. par pret atturas noraidīts pieņemts. Un gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Okay, so now... Tā tad nosūtīsim šo rezultātu prieksēdētāju konferencai un tad eh, mēs īstenosim procedūru. Vēl nezinām, vai jautājums tiks izskatīts plenārsēdē, bet esam nobalsojuši, tātad esam izpildījuši mums piekrītošo daļu. So we let's move on to Un pārējām pie astotā darba kārtības punkta izskatīšanas gada ziņojums par lūgumu rakstu komitejas darbību 2014. gadā. Referente ir Lidija Geringer de Odinberger un dodu jums vārdu ļoti, ļoti īsi lūdzu. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, Chciałam Pani... Daži vārdi par um, ziņojumu projektu, kas uh, attiec uz lūgumrakstu komitejas darbu pagājušajā gadā. Vai Gēringers kundze varētu uzstāties, jums ir vai nu jāapsēžas vai jāatstāj zāle? Līdija, the floor is. Līdija, lūdzu turpināt. Paldies. Ir ļoti interesanta statistika attiecībā uz lūgumrakstu komitejas darbu 2014. gadā. Par 6% ir samazinājies lūgumrakstu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mēs interpretējam šīs izmaiņas tā, ka pirmo reizi ilgu gadu garumā ir bijis samazinājums, un domāju, ka tas parāda to, kā lūgumrakstiesniedzēji labāk pārzina lūgumrakstu tēmatu. Papildus tam pilsoņi labāk apzinās to, kā viņi var vērsties lūgumrakstu komitejā. Nepieciešamībā skatīt lūgumrakstu ir kļūst īsāka. Parasti viss tiek izskatīts viena gada garumā lielākajā daļā gadījumu, un tas ir jauns sasniegums, jo iepriekšējos gados procedūra aizņēma vismaz trīs pat piecus gadus, un viens gads jau bija izņēmums. Tagad procedūras var būt īpaši garas, bet tikai ļoti nedaudzos gadījumos. Mēs labi apzināmies to, kā Lūgumraksts ir ļoti nozīmīgs rīks, kas likumdevējiem liek izprast kļūdas vai trūkumus likuma ieviešanā. Tāpat tas dod iespēju mums labāk saskaņot likumdošanu mūsu pilsoņu interesēs. Tāpat jānorāda, ka jauns web portāls ir izveidots un Šis jaunais IT rīks darbojas kopš 2014. Eh, gada novembram. Tā ir kā platforma, kura darbojas lieliski. Kā tas ir norādīts ziņojumā. Piekļuvi ir kļuvus, kļuvus vieglāk un tāpat arī ir vieglāk uzraudzīt lūguma raksta virzības procesu. Tāpat ir vieglāk uh, E, sazināties lūgumu rakstu autoriem savā starpā. E, mēs arī cieši sadarbojamies ar ombudu. E, ombuds ir pārvēra, pārvēlēts iepriekšējais termiņš. Viņa ir viņas jaunais termiņš ir garāks salīdzinājumā ar iepriekšēju, un tāpat arī es gribu pasvītrot to, ka mēs praksē sadarbojamies ar nacionālām, reģionālām un vietēju līmeņu iestādēm. Turklāt, jānorāda, ka lūgumrakstiesniedzēji pauž pilsoņi, eh, pilsoņu balsis pilsoņu, kuri tiešā veidā uzrunā parlamentu, jo citi nav varējuši viņu sacīto uzklausīt. Tāpēc mēs, kā Eiropas parlaments, sazināmies ar vietējo reģionālo līmeni, liekot tiem problēmu apzināties, un problēma ļoti bieži slēpjas komunikācijā. Tāpat mūsu darbību kontekstā ļoti nozīmīgas ir publiskās uzklausīšanas, ko var organizēt gan tieši mūsu komiteja, gan sadarbībā ar citām komitejām. Tāpat tā ir ļoti noderīga iespēja problēma atrisināšanai, bet galvenokārt tas palīdz labāk ieviest e, likumu. Solvit programma darbojas ļoti efektīvi. Un šobrīd pilsoņi apzinās tās esamību. Situācija ir krietni uzlabojusies, bet mēs sekojam tās attīstībai un visu laiku domājam, kā komunikāciju uzlabot. Nav iecerētas misijas 14. gadā lūguma rakstu komitejai nebija šādas misijas. Tas bija vēlēšana gads. Mēs um, strādājām pie iesākto darbu pabeigšanas pie gada pirmajā pusē un gada otrajā pusē notika konstitutīvā sanāksmes. Tagad mums ir lielāka komiteja, ja Eh, jau, jauni deputāti un jauns eh, priekšsēdētājs. Esmu strādājusi šeit eh, arī iepriekšējā sasaukumā un balstoties uz šo pieredzi, pieņem zināšanai un norādu daudz vairākas pozitīvas izmaiņas. Un tagad nedaudz statistikas attiecībā uz iepriekšējo 14. gadu ir vērojams kritums lūgumrakstos, kas tika uzskatīti par pieņemamiem pagājušajā gadā. Tie, tas bija 40%. Šipše rozpatrivanie peticij par 40% mazāks. Turklāt izskatīšanas laiks ir pieaudzis. Nē, tikai tāpēc vien, ka mēs noraidījām ap vienu simtu, bet arī tāpēc, ka mums izdevās slēgt eh, vairākus jau ilgi skatītus lūgumrakstus tradicionāli. Spānija ir līderi lūgumrakstiesniedzēja Tai sekos e, Vācija, Itālija, Rumānija un apvienotā karaliste. Un vismazāk lūguma rakstu ir no Igaunijas un Luksemburgas arī tās nav mainījies. Un tagad e, īsos vārdos temati niezmiennie e, najważniejszym tematem jest. Atsevišķi temāti ir kļuvuši aktuālāki nekā iepriekšējos gados. E, justīcija un vīde ir būtiskākie, bet kas attiec uz iekšējo tirgu, tad par to ir saņemti vairāk e, lūgumraksti nekā 13. gadā. Tas pats attiec uz veselības aprūpu un transportu. Tāpat norādījuši citas eh, valodniecisku raksturu izmaiņas. Galvenokārt dominē angļu un vācu valoda, pēc tam spāņu itāļu, tomēr. E, mēs saņemam daudz lūgumu rakstu citās nacionālajās valodās - 72 procenti eh, lūgumu rakstu tiek iesnākti četrās eh, nu, galvenajās nosauktajās. Tāpat tā, tagad par metodiku lūgumrakstu iesniegšanā. Iepriekšējos gados lūgumraksti tika iesniegti tiešā veidā uz papīra Eiropas parlamentā. Šobrīd tos var iesniegt tiešsaistē lielākajā daļā gadījumu, kas arī atvieglo pro un pātrina procedūru. Es ceru, ka jūs iepazīsties ar visu ziņojumu. Tas ir ļoti interesants un es, protams, aicinu jūs iesniegt jūsu grozījumus šim ziņojumam. Paldies, Lidija. Tagad grafiks. Skatīsim to 15. oktobrī un līdz tam um, varēs eh, piedalīties debatēs ar Lidiju Grozījuma termiņš ir 20. oktobris, balsojums komitejā 3. decembrī. Un visdrīzāk janvāra plenārsēdē, bet par to vēl neesam pārliecināti. Katrā ziņā paldies un varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, 9. punkts, lūgumraksts kas ir iesniegts 2014. gadā. To ir iesniegts Andrejs Dolinjask un Viktors Negresko no Rumānijas pār rumāņu diskrimināciju citās dalībvalstīs, konkrēti apvienotajā karalistē, Itālijā un Spānijā. Lūgumraksts iesniedzējs ir viens no maniem kolēģiem Viktors Negresku un ar prieku dod vārdu. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties jums un sekretariātam par ieteikumiem e, juridiskajā procedūrā, un pirmo reizi esmu šeit, peti komitejā, un esmu gandarīts, ka šī komiteja darbojas demokrātiskā veidā, uzklausa pil Eiropas pilsoņu balsis, un tas ir liels e, un labs paraugs tam, ko var darīt Eiropas parlaments. Tagad es pāriešu uz rumāņu valodu, turpinot savu izklāstu pentru petiții din Parlamentul European în baza articolului 2. Lūgum rakstu komiteja ir balstīta uz līguma 27, 227. pantu un citiem dokumentiem. Tāpat mēs cieši sadarbojamies ar Rumāņu deputātu Dolineski, Dolinesku. Un mēs esam ļoti norūpējušies par ksenofobiskajām manifestācijām, kas ir notikušas vairākās Eiropas Savienības valstīs. Attiecīgi parādās diskriminējošas prakses, kas skar Eiropas pilsoņus Atgādināšu, ka vēsturē mēs redzam, cik negatīvas sekas ir rasistiskai runai un ksenofobijai. Mēs mēģinam eh, ar šo lūgumu rakstu atgriezties pie vienlīdzības principa, visiem Eiropas principiem dzīvot un strādāt jebkurā dalībvalstī. valstī tas ir paredzēts pamatiesību hartā. Jebkāda veida diskriminācija, taiskaitā piede, balstoties uz nacionālu etnisku piedarību, nav atļauta. Tomēr šādi diskriminācijas gadījumi notiek, tādi ir aizvien bie, biežāki, un tie grauj mūsu e, pamatus. Tā ir problēma ne tikai Rumānijai, bet e, visai Eiropas Savienībai. E, krīzes laikos ir ārkārtīgi viegli vainot savās nelaimēs citus, vai vainot notiekošajā citus. Un tagad par diskriminācijas gadījumiem apvienotajā karalistē Eh, rumāņu ārste tika atlaista no darba, jo it kā nedrīkstēja par ārstu strādāt. Cits gadījumus tiek noliegt studiju aizdevums, tiek aizliegt tad tiek liekta sirds et, e, transplantācija nacionalitātes dēļ, tiek liekta piekļuve bērnu dārziem nacionalitātes dēļ, vai liekts ieiet veikalā. Vēl ir citi piemēri no Vācijas, Nīderlandes. Es nedomāju, ka šādas darbības ir pieļaujamas Eiropas Savienībā. Turklāt, šeit nav runa par eh, atsevišķiem gadījumiem, bet pār konkrētu un nepieļaujam izturēšanos pret Eiropas pilsoņiem, uz kuriem mums ir jārieģē, jo no šiem konkrētiem gadījumiem mēs varam redzēt vispārīgāku reakciju. Es uzskatu, ka mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi, mēs visi vienoti esam Eiropieši. Šīs lūgumraksts ir ar vairāk nekā 20 tūkstošiem eh, pārākstu Rumānijā ir viens neliels apgabals, kurā ir ļoti daudz ģimeņu, kas ir saskārušās ar negatīvu pieredzi ārzemēs. Tā izskaitā es pats esmu pavadījis deviņus gadus ārzemēs un esmu saskāries ar atšķirīgu attieksmi pret Rumānijas pilsoņiem. Es varu piekrist, ka ir Rumānijas pilsoņi, kas rada problēmas. Tas attiec arī uz citu valstu pārstāvjiem, bet lielākā daļa rumāņu strādā labklājībai, mūsu pilsoņi ir ārsti, inženieri, skolotāji, mēs maksājam nodokļus, mūsu pilsoņi ir mākslinieki, mēs ražojam, un arī tas ir jānorāda. Tāpēc uzskatu, ka rumāņi Eiropā ir tiesīgi saņemt vienlīdzīgu izturēšanos tāpat kā visi pārējie. Mēs nedrīkstam pieļaut eh, diskrim, eh, diskriminēšanas un ksenofobijas gadījumus. Nav skaidras procedūras, lai vērsos pret šādiem ksenofobiem un diskriminējošiem aktiem, kas dažkārt pat tiek pieļauti no valsts iestāžu puses Eiropas Savienībā. Tādā veidā diskriminācija tiek institucionalizēta. Ja mēs pieļausim, ka atsevišķu valstu lēmēji iestādes nodarbosies ar diskriminēšanu, tad pastāv iespēja, ka šāda diskriminācija tiks pārveidota un iestrādāta likumdošanā, un no šejienes ir tikai viens solis uz Eiropas spēks sagrošanu. Aicinu kolēģi nosodīt jebkāda veida diskrimināciju, vai tā būtu vērsta pret rumāņiem vai e, citu valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Otrkārt, Eiropas parlamentam būtu jāpieprasa no komisijas e, izmeklēt publiskas diskriminēšanas gadījumus pret eiropiešiem konkrēti rumāņiem un visbeidzot identificēt E, mehānismus parlamentā un komisijā, lai kontrolētu un sodītu tās dalību valstis, kas e, pieļauj vai īsteno diskriminēšanas gadījumus pret citu Eiropas dalību valstu pilsoņiem, šajā gadījumā pret Rumānijas pilsoņiem. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much. And, uh... Paldies! Un eh, šīs komisijas vārdā es eh, vēlētos jums apsolu, es vēlētos izteikt nožēlu un eh, tiešām tikai un vienīgi ir nepatīkami, ka tas notiek ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums pat nevajadzētu izskatīt šādas lietas un ceru, ka mani vārdi jums sniegs zināmu mierinājumu jo neviens nedrīkstētu tapt diskriminēts Eiropas Savienībā. Tagad eh, sekretariāts man saka, ka pilnu atbildi jūs nesaņemsiet uz šo lūgumu rakstu, un tāpēc komisija sagatavos eh, rakstisku atbildi, rakstisku atbildi nekavējoties. Un tomēr vēlētos tagad dod vārdu Mihalam Medunskungam. Es eh, dodu jums vārdu lai jūs iepazīstinātu mūs eh, ar to, ko komisija par to domā. Uh, thanks a lot, madam, madam chairwoman. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es uh, vēlētos uh, citēt Junkera kungu, ka komisija darīs visu, kas tās spēkot, lai Eiropas Savienībā diskrimināciju izskaustu. Uh, un diskriminācija balstīta uz jau kāda veida atšķirībām nedrīkst eksistēt Eiropas Savienībā. Tas ir ierakstīts 18. Eiropas Savienības darbības līgumā vai arī cilvēku pamatiesību hartas 21. punktā. Un uh, diskriminācijas uh, izskaušana Eiropas Savienībā ir uh, viena no Eiropas vienotā tirgus eh, pamatnosacījumiem. Pār pa 40 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo citā dalību valstī, un eh, viena no brīvībām ir pārvietošanās brīvība. Un 2010. Eh, gada rādītāji saka, ka Rumānija bija procentuāli lielākā, va, va, va, apmēram 3 miljoni rumāņu dzīvo citā Eiropas Savienības dalību valstī, un procentuāli Rumānija ir valsts, kurā, kuras iedzīvotāji visvairāk dzīvo citur. Eiropas pamatprincips ir aizsargāt tās pilsoņas pret diskrimināciju, un eh, hartā ir ierakstīts, ka iedzīvotājiem ir tiesības doties uz citu valsti, meklēt darbu un saņemt pakalpojumus citā Eiropas Savienības dalību valstī. Un eh, hartas 31. pants runā par eh, godīgiem un vienlīdzīgiem darba apstākļiem it visiem Eiropas pilsoņiem. Es saprotu, ka e, Eiropas Savienības e, pilsoņiem nav pieņemams diskriminatīvi, diskriminatīva attieksme. Un e, pilsoņi var griezties dažādās iestādēs, gan kā darba ņēmēji, gan kā patērētāji. Un tas ir dalību valstu tiesa sistēmas kompetence iestāties par tās iedzīvotājiem. Bet eh, ir arī vairākas citas metodas, piemēram, Eiropas tiesības vai Solvit, kuri un šīs sistēmas arī palīdz iedzīvotājiem, ja tie uzskata, ka viņu tiesības nav īstenotas. Komisija, kā līgumu uzraudzītāja izpilda Eiropas Savienības likums un hartu. Un eh, mēs eh, mūsu pilnvaru ietvaros eh, izpētām dalību valstu rīcību un, ja nepieciešams, uzsākam soda sankciju procedūru. Nav pieļaujams, ka uh, iedzīvotāju brīva pārvietošanās tiek liktas spēles, un uh, brīvai pārvietošanai ir jābūt pieejamai visiem Eiropas Savienības uh, pilsoņiem. Un dalību valstis arī izpildot šos likumus e, var balstīties uz komisijas atbalstu. Un komisija vienmēr ir gatava dalību valstīm palīdzēt likuma skaidrošanā. Mēs eh, augstu novērtējam Eiropas parlamentu iesaistīšanos eh, šajās debatēs un eh, ir nozīmīgi, lai Eiropas parlaments un tā deputāti iestātos par pilsoņu brīvībām. Mēs šo lūgumu rakstu saņēmām jūlija beigās, un šobrīd mēs izanalizējam lūgumu rakstā atspoguļotos faktus. Es e, vēlētos griezties pie lūgumu rakstu iesniedzēja un godājumā deputāta mūs iepazīstināt ar incidenta sīkākām detaļām, jo tikai detalizēti, detalizēti notikumi izklāsta gadījumā mēs e, varēsim to izvērtēt, jo pavisam kopā ir pieminēti 11 incidenti, un, protams, ka mēs vēlētos to sīkāk izpētīt. Paldies! Thank you very much! And actually this... Paldies, un e, šis ir viens no interesantākajiem un e, svarīgākajiem diskusiju jautājumiem, kas mums var būt, jo šeit ir runa par pamatiesībām un līdztiesīgu attieksmi. Tagad došu vārdu kolēģiem un vispirms uh, eh, Kartendolinkundze. Thanks very much. Uh, Liels paldies un uh, paldies Viktoram un lūgumrakstiesniedzējiem par to, ka viņi iesniedz šo jautājumu. Sākumā var tikai pateikt, ka pilnībā piekrītu Viktoram, kad viņš saka, ka E, Eiropā tiešām pastāv reāli e, ksenofobijas e, pieauguma draudi un diskriminācijas pieauguma draudi, un mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, vajadzētu ļoti padomāt par to, kā mēs izsakāmies publiski. Un man, diemžēl, jāsaka, ka daži britu uh, deputāti, kas uh, Uh, savās nacionālajās debatēs uh, runā ar pilnīgi citā tonī, uh, nav šeit klāt, lai atbildētu par to, kā viņi izturās pret, piemēram, rumāņiem. Un politiķiem vajadzētu izvairīties, celt paniku un izlantot ksenofobiskus un diskriminējušus izteikumus. Un šo aicinājumu gribētu paust visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Man šķiet svarīgi ir arī uh, stiprināt mūsu kolektīvo atbildi um, um, ksenofobijai. Ekonomiskā krīze bieži vien izraisa šādas tendences, un mūsu kontinents zina, ko tas nozīmē ilgtermiņā. Bet pievēršoties konkrētajiem punktiem, kas ir saistīti apvienoto karalisti, manuprāt, šeit ir vairāki jautājumi, kas uh, būtu jāprecizē Britu kontekstā. Es šeit nerunāju apvienotās karalistas eh, valdības vārdā un nerunāšu par eh, tām izmaiņām, ehm, kas ir veikts pēdējos gados likumdošanā, bet eh, mēs kā leiboristi vienmēr esam uzsvēruši, cik svarīgi ir studenti no citām valstīm, apvienotās karalistas ekonomikai un arī augstās izglītības sektoram Mēs saprotam, ka uh, Eiropas Savienības valsts piedarīgie dod labu ieguldījumu uh, apvienotās karalistas ekonomikā. Un 2014. gadā un 2013. Uh, gadā um, ir īpaši noteikumi, bija īpaši noteikumi um, attiecībā uz rumāņu un citiem studentiem. Viņiem bija novēlota pieeja studentu aizdevumiem. Uh, um, ne par studijām, bet tieši lai dzīvošanai būtu līdzekļi. Un uh, Eiropas parlamentā mums vajadzētu domāt par to, kā nodrošināt uh, brīvu studentu kustību Eiropas Savienībā, jo ir arī uh, vēlētāji, kas man raksta un saka, ka viņiem ir tiesības studēt citās Eiropas valstīs, bet viņiem nav tiesības uz aizdevumiem uh, ikdienas tēriņu sekšanai. Uh, Un līdz ar to viņiem ir ļoti grūti studēt citā Eiropas valstī. Un uh, šeit situācija ir atšķirīga no apvienotās karalistes. Lūgumrakstu iesniedzējs arī minēja, ka tiek pārāk augstas cenas prasītas par uh, mājokļiem. Mums apvienotajā karalistā ir pilnīgi katastrofa mājokļu jomā. Uh, tā skar visus iedzīvotājus un eh, Nacionālā studenta apvienība nesen ir publicējusi pētījumu, kā tas ietekmē tieši studentus mājokļu. Uh, izmaksas ir pieaugušas par 25% tieši runājot par studentu mājokļiem. Un 50% studentu vai nu vietējo vai ārvalstu nevar apmaksāt laikā savu vīri. Tātad ir problēmas mūsu uh, Uh, nekustamo īpašumu sektorā, un ja jūs ierodaties no ārzemēm, jūs ar tām vienkārši saskanaties, bet tās jārisina arī iekšējo jautājumu dēļ, un mums ir arī uh, problēmas, kas skar jo īpaši zemāko augu sektora uh, strādājošos, un mums pašiem tās ir jāiz, jārisina, mums jāpārtauc eksploatācija darba tirgu. Uh, Bija arī uh, jautājums par jau, cilvēkiem, kas dzīvo zem uh, eh, nabadzības līmeņa. Un uh, mums ir milzīgas problēmas ar šo jautājumu. Arī strādājošie bieži vien dzīvo zem, zem nabadzības sliekšņa. Un mums ir uh, steidzami jārīkojas uh, makroekonomikas politikas kontekstā, nodarbinātības politikas kontekstā, uh, jānodrošina, lai cilvēki varētu izdzīvot ar savu algu. Uh, Uh, ja viņi strādā vienalga, vai tie ir vietējie vai uh, citu valstu strādnieki. Un es atvainojos tiem uh, individiem, kas ir saskārušies ar diskrimināciju. Es lūdzu un aicinu viņus sniegt prasības tiesā, balstoties uz savām tiesībām un jāraugās kopā ar komisiju, ko mēs kā Britu deputāti šeit varētu darīt. Tā kā Mēs esam ļoti sarežģītā situācijā attiecībā uz laiku. Mums ir jāatstāj zāle pēc trim minūtēm, 12.45. Vai es lūdzu varētu jums dot Mārtina kungs vārdu uz vienu minūti, un tad Palsākī vienu minūtu, un tad mums ir jānoslēdz, jo mums ir jāatstāja telpa pēc trim minūtēm. Un varbūt jūs varētu izteikties 30 sekundēs. Je veux me faire ça en vase. 20 sekundēs. Es um, atbalstu jūsu postu nožēlu un pilnīgi skaidrs es vēlos pateikties Viktoram, ka šī nelaime tiek norādāt, norādīta. Bet tāpat kā teica padome, es piekrītu sacītājam, Eiropas Savienība ir cilvēktiesība savienība, un tomēr pat šajā sēžzālē nerad izskan rasistiski, ksenofobi, uh, E, izteikumi, tie ir skaidri jānosoda, un rasisms nav pieļaujams. Un visi domā tāpat kā jūs. Tagad e, Pāvlam vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Rozmišļāna. E, divi teikumi tikai. Domāju kā labs priekšlikums būtu sagaidīt komisijas rakstisku paziņojumu. Priekšsēdētāji, es sekoju situācijai, ir diskriminācija, un Eiropas komisija norāda, ka ir dokumenti, kuri palīdzētu novērst diskriminācijas. Nezinu, vai šie dokumenti ir spēkā soši, varbūt mums ir jāpārdomā tā skaitā mūsu komitejā par eh, kādu semināru vai uzklausīšanas eh, organizēšanu attiecībā uz to, vai e, pašreizējā Eiropas likumdošana ir pietiekama diskriminēšanas novēršanai. Ļoti īsi izteikšos tik tiešām īsi norādot to, ka pilnībā atbalsta kolēģis iesniegtu lūgumu rakstu un vēlos atgādināt to, ka iepriekšējā plenārsesijā mēs pieņēmām ziņojumu par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Ziņojums saņēma, tika ļoti sirsnīgi uzņemts un tur bija pat runa par uh, to, kā tikt uzraudzīts cilvēktiesību ievērošanas mehānisms Eiropā. Tomēr arī šo domu pieņēma parlaments ar vairākumu, un mums pa šo ceļu būtu jāiet, lai varētu ievērot pil un kontrolēt visu pamattiesību ievērošanu. Paldies! Vai vēlreiz vēlaties izteikties, bet uz 20 sekundēm? Paldies visiem! Mēs bieži runājam par mobilitāti Eiropā, studentu kredītiem. mājokļu cenām Rumāņu um, darbinieki tiek spiesti dzīvot da, un maksāt dārgas cenas par mitekli, tāpat ir jācīnās pret ksenofobiskām runām un naidarunām, un arī saviem itāļu draugiem es vēlos teikt tūkstoškārt paldies, turpina priekšsēdētāja. Arī es no savas puses varu teikt, ka tiks uzskā, uzsākts Lībē un pētī, lūgtais pētījums, tas eh, tiks uzsākts oktobrī un attieksies uz pilsoņu tiesībām uz brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Es cerīgi raugos uz šo ziņojumu un ceru, ka tas būs noderīgs mūsu darbam un tas tiks turpināts. Eh, lēmums ir paturēt lūgumu rakstu atvērtu, un mēs skatīsim dažādus veidus, lai varētu skatīt iespēju rast risinājums. Paldies visiem, kas eh, ieradās, un ja, eh, labu ēst gribu!